kartes marķējums. Un dodu vārdu referentu kungam Tamburāno kungam. Doesn't work. Yes, okay. Okay. Buonasera, komisārio. Buonasera. Labvakar, komisārs kundze, dāmas un kungi. Energomārķējums ir Eiropas Savienības veiksmes stāsts, kurš sākās pirms 20 gadiem un ir pārņemts visā pasaulē. Šis marķējums eh, garantē to, ka eh, elektroierīces, kas nonāk eh, mūsu iedzīvotāju mājās, ir drošas, uzticamas, uh, un energo marķējums ļauj mūsu iedzīvotājiem iegādāties veļas mašīnas, leduskapjus, boilerus, kas ir energoefektīvi, tādējādi ietāpot līdzekļus un samazinot emisijas kā arī samazinot saslimšanas. Vairākus gadus marķējuma informatīvā kapacitāte ir zaudējusi savu efektivitāti. Patērētāji ir apjukuši dažādās rādītāju sistēmās, eh, šajās A sistēmās um, un Tādēļ ir pienācis laiks atjaunot šo energomarķējumu, lai tas būtu e, efektīvāks un iedarbīgāks. Mums vajadzētu izmantot informāciju tehnoloģiju progresu, kas ir e, ļoti svarīgs, lai uzlabot informācijas apmaiņu ar patērētājiem. Gatavojot šo ziņojumu, es saglabāju sākotnējā priekšlikuma mērķus. Uh, paredzot atteikšanos no šīm uh, pluszīmēm un piedāvājot digitālo formātu. Esmu uzklausījuši gan patērētājs, gan ražotājs, gan tirgotājs, gan nevalstiskās organizācijas, gan standartizācijas organizācijas. Es esmu apzināti piedāvājis tādu komplicētu, daudzpusīgu ziņojumu, lai atjaunot iedzīvotāju uzticēšanos marķējumām pēc skandāla autorā ražošanas jomā, autobūvas jomā. Šajā ziņojumā es piedāvāju modernu marķēšanas sistēmu, um, kas atbilst mūsdienām un cerams, ka tas pavērs um, pieeju plašākām datubāzēm, atvieglojot salīdzināšanu un izpratni patērētājiem. Balsojums komiteja komitejām bija pozitīvs. Es aicinu arī jūs atbalstīt šo tekstu, kas ir līdzsvarots un par to balsosim uh, plenāru sēdē trešdien, un es ļoti ceru, ka tas tiks atbalstīts ar tādu pašu entuziasmu kā komitejā. Mēs esam šajā tekstā iekļaujuši arī parlamentu vēlmi um, noformulēt standarts, izmantojot definīciju atbilstoši efektivitātes kategorijām, paredzot lielāku caurskatāmību, labāku kontroli un ņemot vērā reālās dzīves apstākļus, kuros šie uh, produkti, šīs preces tiek izmantotas paredzot informācijas apmaiņu starp visām uzraudzības iestādēm. Būtu arī datu bāzes, divas datu bāzes viena pieejamas plašākai sabiedrībai, otra pieejama kompetentajām iestādēm un tiktu izmantots arī um, šis uh, QR kods nolasāms ar uh, Uh, viedierīcēm un tiek paredzēts arī automātisks mehānisms, lai atteiktos no šī plus kategorijām A+, A++ un A+++. Uh, vienīgais izņēmums varētu būt boileri, ņemot vērā uh, to būtību, to dabu un dinamiskā tirgu, uh, tam ir vajadzīgs ilgāks laiks. Tāpat ir uh, nepieciešama arī um, šī kategorija pārskatīšana. A négy percben kellene. Jūsu rīcībā bija četras minūtes. Un e, aicinu nepārsniegt uzstāšanās laiku, tā kā šis temats ir ļoti svarīgs. Es e, nevēlos jūs pārtraukt, bet aicinu runātājus ievērot uzstāšanās laiku. un runātājiem uh, uzstāšanas laikā ir jāpieceļas kājās. Tagad vārds uh, komisārei Malmstrēmai. Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti. Vispirms vēlos pateikties referentam Tamburāno kungam un kolēģiem, kuri, viņu kolēģiem, kuri strādājuši pie svarīgā jautājuma Viens no svarīgākiem principiem Eiropas Savienībā ir uh, nodrošināt iespēju pilsoņiem patērētājiem uh, izvēlēties tīru enerģiju, un tādēļ arī tika pieņemts uh, lēmums pirms 20 gadiem uh, ieviest energo marķējumu, lai uh, patērētāji varētu izdarīt izvēli uh, par to, kā taupīt enerģiju un arī ietaupīt naudu. Uh, iepēr, pērkot jaunu veļas mašīnu vai uh, leduskapi, un katru gadu vairāk nekā 465 miljonus uh, patērētāji var ietaupīt šādā veidā, un uzņēmumiem šie ietaupījumi ir vēl lielāki. Tādējādi mēs stimulējam ilgspējīgu un konkurētspēju. Un uh, visu šo pasākumu rezultātā izstrādājumi kļūst arvien energoefektīvāki. Diemžēl marķējums ir kļuvis par uh, savu panākumu upuri un tādēļ ir jāmodernizē. Uh, tagad uh, vairs nav uh, nodrošināta pietiekama diferenciācija, kā to norādīja referents. Tiešām šis klases A, A, A. Un būtībā šie plusi ir kļuvuši par mīnusiem patērētājiem. Pēc plašām konsultācijām un uzklausot patērētāju um, ierosinājumus, uh, Uh, komisija nolēma regulāri pārskatīt šo marķējumu sistēmu A līdz G un uh, nodrošināt to, lai patērētājiem būtu pieejama visa nepieciešamā informācija. Šobrīd patērētāji vēlas būt informēti par uh, uh sadzīves tehnikas energoefektivitāti, tāpat kā vēlas būt informēti par pārtikas kalorisko saturu. Ir uh, Eh, ziņojumā iekļautas vairākas eh, ļoti interesantas idejas. Tomēr eh, ir divi jauninājumi, kam es vēlos pievērst uzmanību, jo tie varētu arī negatīvi ietekmēt visu sistēmu. Uh, uh, in, uh, informācijas eh, sniegšana, kas šeit ir paredzēta, kas jānodrošina ražotājiem, varētu izrādīties ļoti sarežģīga un dārga. Tāpat komisijai paredzēts eh, noteikti tikai vienu gadu datu bāzes eh, izveidošanai, nevis divus, kā sākotnēji paredzēts. Šāda sasteigta datu bāzes veidošana varētu samazināt tās kvalitāti. Un Tādēļ nevajag noteikt pārāk ierobežotus termiņus. Esmu gatavs sadarboties ar parlamentu, lai nodrošinātu, ka šī jaunā sistēma tiek ieviesta, neradot uh, lielu administratīvo slogu. Un mums ir jādara viss iespējamais, lai patērētāji būtu atbilstoši informēti. Paldies, komisārs Kunze! par uh, jūsu sniegtiem paskaidrojumiem. Tagad vārds uh, politisko grupu pārstāvjiem un vispirms Roila kungs Eiropas tautas partijas grupas vārdā. Paldies, cienījamie kolēģi! Pirmam kārtām paldies jums liels par ļoti labu sadarbību. Nebija viegli strādāt pie šī dokumenta. Un vēl viena lieta ir tas, ka efektivitātes, energoefektivitātes marķējums ir tiešām labs risinājums. Daudz kolēģi jau to ir teikuši. Un ja trešdien šis kompromiss tiktu ļoti nopietni grozīts, tad mēs nevarēsim pie šī kompromisa vairs pieturēties un to atbalstīt. Tāpēc arī, manuprāt, labāk būtu padomāt, kā ar mūsu grozījumiem, vai nesanāktu tas, ka komitejā sasniegtais uh, nebūs īstenojams. Man ir arī zināmas bažas. Pirmkārt ir uh, datu bāze, un ļoti svarīgi koncentrēties uz nopietnām lietām, un dalību valstīm ir jāsadarbojas. Un šeit dalību valstis nevēlas sadarboties uh, attiecībā uz Centrālo Eiropas Savienības uh, datubāzi, datu banku. Un ziņojumi, kas varētu nonākt šajā e, datu bankā, parasti katram ražotājiem ir aptuveni 25 tūkstoši produkti vidēji, un skaidrs, ka ir nepieciešams tad visu šo informāciju sniegt. Izmaksas nebūs zemas, komisija runā par 5 miljoniem eiro, bet izskatās, ka būs vairāk. Un jāatcerās, ka būs diezgan daudz cilvēku, kuri nāks, kuriem nāksies pie šī jautājuma strādāt. Un kā ir ar uh, tirgus uzraudzības uh, iestādi, vai viņus interesē uzraudzīt šo jomu, ir tā, ka interese nav pārāk liela. Šeit mēs runājam tomēr par sensitīviem datiem, uh, un nedrīkst šos datu padarīt pieejamus citiem. Manā rīcībā ir divas minūtes. Priekšsēdētājs konza, man jūs teicāt, divas minūtes. Pusotra, viena un puse. Nē, nē, divas minūtes man teica. Ļoti atvainojos, pusotra minūte ir jums. Es ļoti atvainojos. Pusotra minūte. Un pat 20 sekundes jau pārterējāt. Un tagad lūdzu S&D grupas vārdā Martina Vērneres kundze, jums ir piecas minūtes. Eh, pirmām kārtām vēlos pateikties referentam un vēlos runāt par to, ka mums jau ir, ja mums bijis ļoti laba sadarbība energo savienības jomā energoefektivitāte ir ārkārtīgi svarīga, jo tā ir iespēja uh, ietaupīt arī resursus, taupīt, un es uzskatu, šeit ir milzīgs potenciāls, kas mums var palīdzēt uh, kopīgi sasniegt mērķus, kas ir saistīti ar klimata eh, pārmaiņu uh, apkarošanu. Mums ir nepieciešams saprast, kā mēs vēlamies kļūt ar vien neatkarīgāki no trešajām valstīm attiecībā uz energo jautājumiem. Uh, energoefektivitātes marķējums ir tiešām veiksmes stāsts. Mūsu patērētājiem tagad ir iespēja salīdzināt produktu savā starpā un līdz ar to pieņemt lēmumu par uh, produkta pirkšanu. Kā rezultātā energoefektivitātes marķējums ir papildināts un šobrīd varam redzēt, ka ir pat efektīvākie uh, produkti, efektīvāki izstrādājumi tirgu, kas uh, bija sākotnēji padomāti. Un tāpēc arī ražotāji interesēs uh, joprojām ir izmantot energoefektivitāte kā konkurences priekšrocība. Šobrīd ir tā, ka ir ļoti daudz elektropreču eh, uh, un elektroierīču, un kas pārsniedz šo sākotnējo uh, eh, statusu, un īstenībā sanāk, ka A klase īstenībā ir viszemākā klase daudzos gadījumos, tāpēc arī svarīgi panākt to, lai e, marķējums atkal būtu e, informatīvs un varētu palīdzēt mūsu iedzīvotājiem. Tāpēc arī šobrīd izskatās, ka ir panākts ļoti uh, labs kompromiss. Pirmām kārtām tiek runāts, runāts par to, ka klases būs no A līdz G, un tas atkal nozīmēs to, ka mūsu Uh, patērētāji varēs ļoti ātri salīdzināt produktu, un produkts varēs redzēt, kādas uh, ierīces ir efektīvākas. Vēl viena lieta ir tāda, ka 21 mēneša laikā būtu nepieciešams lielāko daļu produktu jau um, ražot un pārdot ar jauno marķējumu, un citiem, citām ierīcēm, ne, ne, tām, kas nav sadzīves ierīces, 5 gadu laikā jāievieš. Uh, Vēl viena lieta ir tāda, lai būtu pieejama informācija. Arī jānodrošina labāka tirgus uzraudzība, un es jau dzirdēju, ka dalību valsts labprāt uzņemtos arī šo uzraudzību. Un sociāldemokrāti uzskata, ka būtu nepieciešams tomēr pastrād, piestrādāt pie dažām lietām, būtu labāk, ir jautājumi, kuru varētu regulēt labāk, un mēs varam mēs varam atbalstīt arī to domu, ka dalība valsts var nakt klajā ar note, nopietniem noteiktiem ierosinājumiem un uh, stimuliem, lai iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem varētu iegādāties energoefektīvas uh, ierīces. Paldies! Danke sehr, eh, Abrunte Werner. Now on behalf of CR Group. Uh... Tagad ECR grupas vārdā pusotra minūte ir Foks kundzes rīcībā. Foks kunga rīcībā. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, mana grupa ļoti gandarīt par šo ziņojumu. Šobrīd uh, marķējums nav skaidrs, un tāpēc arī ļoti labi, ka nebūs vairs A, A, A, ka labāk, ne, ka vairs nebūs šāda kategorija un būs saprotama. Uh, saprotams kategorijas. Protams, ir skaidrs, ka ir nepieciešams laiks, lai varētu pāriet uz šo jauno marķējumu, bet ir pietiekami garš laiks piedāvāts. Par produktu datu bāzi šeit mums ir zināmas bažas. Esam gandarīti par to, ka šobrīd tekstā tiek, tiek piedāvāts skaidrs prasības ražotājiem, komisijas sākotnē piedāvājumā šādu ierosinājumu nebija. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti labs veids, kā var uzraudzīt tirgu, bet mēs nevēlamies, lai tas būtu pārāk liels sloks ražotājiem. Komisija būtu nepieciešams uh, pieturēties pie desmit gadu uh, pārskatīšanas periodā, pirms viņi lems par kādu jaunu marķējumu, jo ir ļoti svarīgi, lai tomēr būtu pietiekams laiks, kad situācija ir stabila. Mēs tiešām uzskatām, ka šeit nepalielināsies izmaksas, bet būs labākā informācija patērētājiem, un attiecīgi mēs vēlamies pieturēties pie kompromisa, lai nebūtu tādu priekšlikumu, uh, kas sadārdzina to visu lietu, bet nepiedāvā patērētēm labāko aizsardzību kopumā. Ziņojums ir labs, un trešdien mana grupa plāno balsot par. Thank you. Uh... Paldies. Uh, Foks kungs, vai jūs piekrītat atbildēt uz Sanī kungu uzdoto zilās kartītes jautājumu, lūdzu? Sanī kungs. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Tisztelt képviselő! Paldies, priekšstādātā, godātais kolēģi. Jūs uh, runājāt uh, daudz par jaunās sistēmas uh, priekšrocībām patērētājiem, par to, ka uh, patērētāji varēs labāk izvērtēt ražojumu kvalitāti. Bet vai jūs nedomājat, ka arī jāaizsargā būtu rūpnieki, ražotāji. Lūdzu, atbildē. Jā, priekšsēdētāji, jā, es uzskatu, ka jaunais marķējums nāk par labu patērētāju interesēm, jo tagad ir tikai šīs uh, marķējums A, A, A, un visneefektīvākais ražojums ir apzīmēts ar A, tā kā būtībā tiek nopirkts neefektīvs ražojums. Bet, eh, eh, ja tiek uzlikts pārāk liels eh, sloks ražotājiem, tad tas paaugstina cenas, bet, manuprāt, šeit ir panāks labs līdzsvars. Paldies, tagad Aldi grupas vārdā dodu vārdu Gērings kundzei, lūdzu. Geachte voorzitter, ehm, beste collega's. Paldies priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Uh, šī marķējuma reforma ir vērsta uz vairāku mērķu sasniegšanu. Pirmkārt, rosināt uh, Uh, inovācijas, lai tirgu parādās ar vien energoefektīvāki uh, ražojumi. Tāpat uh, veicināt sadarbību starp dalību valstu kontroli institūcijām. Un treškārt tiek nodrošināta iespēja patērētājiem iegādāties efektīvākus uh, ražojumus un ietaupīt gan enerģiju, gan naudu. Tātad gan ražotājiem, gan patērētājiem, gan uh, atbildīgām iestādēm uh, ir nodrošināts progress, bet ir uh, tāpat laikā jāraugās, lai viss šis process uh, neradītu pārliecīgas papildu izmaksas Šajā ziņojumā ir uh, panākts līdzsvars ar dažādām politiskām grupām un arī interesētām pusēm. Mēs esam izvēlējušies vērienīgu pieeju un um, norādām, ko var sasniegt un ko nav iespējams sasniegt. Mēs eh, šobrīd eh, esam eh, piedzīvojuši Volkswagena izmešu skandālu, un tādēļ ir jādara viss, lai atgūtu patērētāju uzticību. Un jāsaka, ka manā skatījumā leduskaps, kurš patērē pārāk daudz elektrības, ir tikpat slikts kā automašīna, kas patērē pārāk daudz degvielas. Un par to, protams, mēs visi maksāsim no savas kabatas. Es uh, ceru, ka arī dalība valstis pievienosies mūsu vērienīgajam priekšlikumam. Paldies! GNGL grupas vārda uh, deputāts Silikjotis. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms vēlos pateikties Tamburāno kungam par uh, ļoti labi paveikto darbu. Mūsu grupa jau no paša sākuma ir norādījis, ka ir ļoti svarīgi, lai sistēma būtu viegli saprotama patērētājiem un lai marķējums sniegtu visu nepieciešamo informāciju. Tādēļ mēs piekrītām šiem priekšlikumiem atteikties no visām šīm plus plus, plus un plus, plus zīmēm, kas ir maldinošas. Um, pa, paredzot uh, kategorijas no A līdz G, Uh, lai patērētāji varētu pieņemt informētus lēmumus un ietaupīt naudu. Mēs iesniedzām uh, grozījumu, kas aicina piemērot šo sistēmu nekavējoties un visiem produktiem. Tāpat mums ir priekšlikums attiecībā uz jaunas digitālās datu bāzes izveidošanu, pat, kas patērētājiem būtu pieejama bez maksas. Tāpat mēs uzskatām, ka ir svarīgi, lai šajā datu bāzē būtu vairāk papildus informācijas, ieskaitot arī informāciju par patērētāju tiesībām, lai uh, patērētāji netiktu maldināti. Bet, lai to visu varētu īstenot, eh, trešdien ir jānobalso par šo ziņojumu. Un aicinu jūs to darīt. Paldies! Tālāk zaļo grupas vārdā Javor Kungs lūdzu. Minūtu vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji! Uh pateicos eh, kolēģiem. Gribu teikt, ka šī eh, diskusija parlamentā ir ļoti nozīmīga, jo mums ir jāsniedz atbilstoša informācija patērētājiem par enerģijas eh, patēriņu. Uh, Ziņojums, kas tika pieņemts ITRE komitejā, diemžēl neietver necik vairs daudz uh, punktu no sākotnējā tamburāja ziņojuma. Ir nepieciešams piešķirt uh, referentam pilnvaras vest uh, sarunas uh, trialogā. Uh, un jāparedz jau no 2020. gada šī marķējuma ieviešana no A līdz G, un tāpat eh, jānodrošina eh, patērētājiem informācija par enerģijas patēriņu eh, produkta dzīves cikla laikā. Paldies! Tālāk Eiropa nācijas un brīvības grupas vārdā Kapels Kolns lūdzu. Paldies priekšsēdētāju komisāras kundze. Šis uh, ziņojums par jauno energoefektivitātes matējumu ir patērētāju interesēs. Pirmkārt vēlos pateikties referentam un ir svarīga šī datu bāze un lai to varētu izmantot Nacionālās uzraudzības iestādes. Un ir svarīgi arī atgriezties pie šīs, uh, šīm kategorijām A līdz G lai nebūtu vairs šīs A marķējums. Šī marķējuma sistēma ir izrādījusies veiksmīgi, lielākā daļa patērētā Eiropā to izmanto informācijas sniegšanai un ir arī nodrošināti lieli ietaupījumi. Tāpat uh, ir eh, svarīgi eh, ļa, dot iespēju patērētājiem izdarīt informētu izvēli, lai samazinātu enerģijas patēriņu, varētu ietaupīt eh, arī naudu, bet visi šie patēriņa rādītāji ir jānosaka reālos apstākļos, nevis laboratorijas apstākļos. Uh, nevar eh, būt tā, ka eh, puse visu izstrādājumu ietilpst augstākā kategorijā, jānosaka stingrākas prasības. Paldies! Tālāk dodu vārdu Gunaram Hekmarka kungam lūdzu. Priekšsēdētāji, Vēlos pateikties referentam, un es domāju, ka runājot par energo marķējumu, svarīgi ir atcerēties, ka galvenā doma ir padarīt šo sistēmu labāku. Tādēļ marķējumam ir jābūt skaidram, vienkārši saprotamam, lai patērētāji varētu izdarīt vienmēr labāko izvēli un lai vienlādzīgi tiktu atbalstīti tie ražotāji, kuri izmanto labākās tehnoloģijas. Es domāju, ka tas attiecas ne tikai uz šīm, šo diskusiju, bet arī uz citām diskusijām par energoefektivitātes jautājumiem. Katra jaunā ierīču paudze ir labāka nekā iepriekšējā, un tādēļ ir svarīgi atcerēties, ka šim marķējumam ir jābūt veidotam tā, lai tas spētu iet līdz progresām. Tādēļ, domāju, nepamatot šeit ir uh, pārāk paļauties uz birokrātiju, uzskatīt, ka mēs visu varēsim panākt ar regulējumu. Šo situāciju virza uzņēmē darbība, nevis datubāze. Uh, Un ja datu bāze būs smagnēja, birokrātiska, tā kavēs attīstību. Tādēļ vēlos pasvītrot, ka šim risinājumam ir jābūt balstītām uz tehnoloģijām un uz tirgus attīstību. Paldies! Paldies! Tālāk dod vārdu Zananāto kungām lūdzu. Vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Klimata izmaiņas, energodrošība. Tas viss ir saistīts ar patērētāju apzinātu izvēli. Tādēļ mums ir jāpiedāvā risinājumi, kas ļauj izvēlēties tādas elektroierīces, kas eh, ļauj ietaupīt eh, energoresursus un samazināt, eh, piemēram, naftas resursu izmantošanu. Tas attiecas ne tikai uz mājas elektroierīcēm, bet arī uz nepieciešamību nodrošināt uh, mērķu sasniegšanu, ko esam apņēmušies saistībā ar cīņa, cīņu pret klimatu pārmaiņām. Gribu pateikties eh, ziņojuma autoram par ļoti kvalitatīvo darbu un ši, šis ziņojums tiek plaši atbalstīts eh, gan attiecībā uz to, ka šeit ir ņemts vērā īpatnības atsevišķās nozarēs, kā piemēram boiler ražošanā, kā arī eh, atvieglojot šīs gradācijas sistēmas izprāt izpratni. Un es ļoti ceru, ka arī padomē tālāk darbs virzīsies uz priekšu veiksmīgi. Paldies! Tālāk dodu vārdu Blanko Lopes kungam. Paldies priekšsēdētāji! Šis regulējums par energo e, efektivitātes mārķējumu ir ļoti svarīgs, jo mums ir jāatvieglo patērētājiem lēmumu pieņemšanu, lai šie lēmumi tiktu pieņemti balstoties uz ticamu informāciju un lai tādējādi tiktu samazināti patērētāju izdevumi, kas saistīti ar uh, Eh, energoresursu izmantošanu, vienlaicīgi arī samazinot siltumnīcas efektu radošo gāzu emisijas. Patreiz tirgu ir pārāk daudz produktu augstākās energoefektivitātes klasē, eh, vienlaicīgi neatspogļojot reālo situāciju. Es domāju, ka šis priekšlikums eh, palīdzēs arī uh, apkurs ierīču ražotājiem, uh, ne tikai individuāliem patērētājiem. Un es ļoti ceru, ka mums izdosies izvairīties no tāda skandāla, ko piedzīvojām uh, autobūvas sektorā. Paldies! Tālāk dodu vārdu Kofod kungam lūdzu. Tak, formand. På grund af energimærkningsreglerne, der er blevet vedtaget i 2000... Paldies, priekšsādātāji. Lēmumi, kas tika pieņemti pirms vairākiem gadiem, tagad ir jāpārskata. 2020. gadā būsim ietaupījuši milzīgu enerģijas daudzumu, tikpat daudz, cik parasti patērē Itālija. Tad katrā, katrā mājā vairākie tūkstoši kronu jau ir, iepild, e, jau ir ietaupīta, un tas ir ļoti daudz gan vidē, gan iedzīvotājiem. Neatkarībā no tā, vai nu e, mūsu iedzīvotāji Čehijā, Portugālijā vai Dānijā dzīvo, varam uzskatīt, ka šeit tiešām ir e, milzīgs veiksmes stāsts. Mēs esam ļoti gandarīti. Un, protams, ir nepieciešams atteikties no ārplusiem ar daudziem plusiem, tā lai patērētājiem uh, būtu skaidrs priekšstats un satiecas gan uz zemes mašīnām, gan uz putekļu sulcējiem. Šobrīd ir uh, doma, ka būs astoņas kategorijas A, B, C un līdz G, un tas ir ļoti labs risinājums. Paldies jums liels! Ļoti labi! Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad mums ir uh, brīvais mikrofons, un Bogoviča kungs ir pirmais runātājs. Lūdzu! Hvala za besedo zlo. Liels paldies par iespēju izteikties. Es varu atbalstīt šo iniciatīvu un varam teikt, ka jau ir labs risinājums, taču arī nākotnē būtu jāvienkāršo. Klimata pārmaiņu apkarošana ir viens no sasniegumiem, ko mēs varam sasniegt pateicoties energoefektivitātei. Nu, mums ir nepieciešams šos jautājumus izskatīt ļoti infektīvi. Izskatās, ka šobrīd vairs nepietiek plosu, ko var uzrakstīt pie aborta. Un tāpēc arī vienkārši jāpieturās pie vispārējā virzienā un jāpadomā par mūsu patērētājiem. Ir svarīgi pārveidot energo klases, tagad būs no A līdz G, Un te pašā laikā ir ļoti svarīgi nodrošināt pasākumu efektivitātes kontroli. Un atkal un atkal rodas jautājums, vai, eh, vai eh, šī brīža marķējums atbilst patiesībai, bet es atbalstu šo grozījumu. Lielas paldies, Mārijas kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs šeit runājam par marķējumu, kas ir saistīts ar ar iekšējā tirgus funkcionēšanu, ar klimata pārmaiņām, ar energodrošību, ar daudziem citiem jautājumiem. Un mēs redzam, ka situācija ir tāda, kāda tā šobrīd ir. Eiropas Savienības dalību valstīm ir nepieciešams cīnīties arī pret uh, energo nodrošinājuma trūkumu. Eiropa padomes 2014. gada izvirzītais mērķis bija veicināt energoefektivitāti par 20% līdz 30. gadam, un tas nozīmē to, ka dalību valstīm un ražotājiem bija nepieciešama ļoti precīza informācija par pieejamiem produktiem. Šādā veidā patērētājiem ir skaidra informācija, tā lai viņi varētu lemt, kuru produktu pirkt. Un tas nozīmē arī to, ka dalībvalstīm un iedzīvotājiem būs iespēja arī taupīt enerģiju, un, protams, arī Eiropas komisijai ir jābūt iespēja kontrolēt šo situāciju. Paldies! Paldies, tagad Jakovčič kungs. Panie Ševrničance, želim odmah na početku potpuno jasno podržati ovo. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos atbalstīt šo priekšlikumu un šo ziņojumu. Es uzskatu, ka tas ir kas tāds, kas noteikti var sniegt ieguldījumu, lai uzlabotu preču ražošanu. Tas arī nāks par labu arī patērētājiem. Ļoti interesanti, ka iepriekšējais eh, marķējums mums bija nepieciešams kaut kas vienkāršs, kaut kas, kas mums tiešām ir eh, nepieciešams, un te es vēlētos tiešām paust uh, beznosacījumu atbalstu. Taču, ja komisārs kundze man būtu sekojoši jautājums, vai ja mums nevajadzētu tomēr kaut ko līdzīgu arī paredzēt citām precēm, lai būtu līdzīga marķējuma sistēma? Uh, kvalitatīviem pakalpojumiem un precēm. Es uzskatu, ka vienotajā tirgu ir jābūt vienotam marķējumam veidam. Paldies! Nav. Mm. Deputy Sean Kelly. Last but not least, Teker Lopis. Kelly kungs. Liels paldies! Arī COP21 Parīzē piedalījos decembrī, un brīni, tas bija brīnišķīgs pasākums, kur visas valstis ir vienojušās, lai samazinātu to siltumnīca efektu gāzu izmešus, un tad, lai arī samazinātu sakāršanu mazāk par diviem grādiem. Enerģijas efektivitāte ir galvenā nozare, kur mēs varam darīt viss uh, vairāk un sniegt vēl iespēju maksimāli ieguldījumu. Nu, tagad mums ir jārunā par detaļām, par šiem patērētājiem, kuri vēlas palīdzēt glābt planētu, kuri vēlas arī samazināt, protams, rēķinus. Tātad ar šis marķējums, tas būtu A vai A+, tas ir tā ir tikai detaļa, bet nav, jaunā klasifikācija ir ļoti saprātīga un arī šo, to augstu novērties patērētā, lai mēs varētu, palīd, lai mēs varētu sasniegt noteiktos mērķus. Paldies! Uh, behalf... Liels paldies! Un tagad komisijas vārdā komisārs Kunze Mālstrēms. Lūdzu. Liels paldies, priekšsētāji godētie dāmas un kungi deputāti. Vēlos pateikties jums par ļoti liederīgajām debatēm. Uzskatu, ka tiešām ir visai liela vienprātība par šo jautājumu un milzīga, milzīgs atbalsts lai enerģētikas marķējums būtu efektīvāks par datu bāzi. Nē, tas nebūs milzīgs administratīvais sloks. Tas parasti tikai vienu pienākumu ražotājiem, importētājiem reģistrēt preču modeli augšuplādējot informāciju, informāciju, kas jau tiek prasīta atbilstīgi citu delģēto aktu prasībām. Un šie dati būs pieejami tikai un vienīgi tirgus uzraudzības iestādēm. Tādējādi dati būs e, droši. Mums jau ir piemērēts, piemēram, kosmetikas jomā par izmaksām. Izmaksas pat būtu zemākas nekā tās ir šodien, jo ražotājiem vairs nevajadzēs uzturēt tehnoloģisko dokumentāciju piecus gadus pēc tam, kad ir saražots pēdējais um, pēdējā prece. Es ceru, ka tas palīdzēs patērētājiem arī, un tas nebūs jauns sloks. Protams, ka mums ir nepieciešami jauni un arī vienkāršāki standarti. Uh, Eh, par m, mm, varbūt visām precēm pakāpamiem, bet to mēs nevisu šodien nevaram atrisināt, bet varam tomēr nosūtīt signālu, ka mēs esam gatavi darīt ļoti daudz, lai atvieglo dzīvi patērētājiem, lai šeit nopietni strādātu, lai uzlabotu energoefektivitātes marķējumu, esam gatavi strādāt ar parlamentu, lai noslēgtu darbu pie šī ziņojuma. Liels paldies referentam un arī Jānu referentiem par ieguldīto darbu. Paldies, priekšsēdētāji! Mm, uh, paldies, paldies komisārs kundze. Un visbeidzot vārds Dario Tamburāno kungam. Liels paldies! Vēlējos teikt paldies, komis, paldies komisārs kundzei un arī kolēģiem par uh, kopā paveikto darbu, paldies arī par labajiem vārdiem, arī paldies par kritiku, jo kritika ļoti liederīga, jo tieši ar kritiku mēs arī varam uh, izlīdzsvarot šo ziņojumu. Šo mēnešu laikā, kamēr mēs strādājām pie šī ziņojuma, man bija galvā prātā tāda uh, iedoma sapnis par 2.0 marķējumu. Uh, par to, kas ir iespējams tagad pateicoties mārķējuma reformai un pateicoties šai eh, datu bāzei. Es iedomājos, ka kādu dienu, jā, es arī varētu būt kādas elektrosantehnikas veikalā un redzēt mūsu jauno eh, marķējumu praksē kā arī Eiropas pilsoņi var īstenot to, ko austrālieši jau ir īstenojuši vairākus gadus atpakaļ, un arī iepazīties ar preci, izmantojot arī savu mobilo telefonu aplikācijām lai no aplikācijas, nu pagaidām mēs varam to tikai iedomāties, bet noteikti kādu dienu tā tiks izstrādāt, lai šādā aplikācijā arī telefonā būtu informācija un arī, piemēram, par to, ko nozīmē šī attiecīgās tehnikas izmantošana, eh, izmaksas un tā tālāk un tā joprojām. Un es ceru, ka tas arī varēs eh, noteikti uz, uzlabot investīciju apstākļus. Tas ir viens no piemēriem eh, par šo marķējumu, ko es iedomājos, un es ceru, ka pēc iespējas eh, ātrāk tas arī realizēsies reālajā pasaulē. Jāteic, ka Eiropā ir pašlaik ir nepieciešami arī nedaudz nelieli šie veiksmes stāsti, un es tiešām ceru, ka mums izdosies šeit progresēt visiem kopā. Paldies! Paldies, Tamburāno kungs. Liels paldies. Tādējādi noslēdzam debatas par šo. Balsojums notiks.